Bilčikungs. Lielas paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze. Es priecājos par šīm debatēm, un es priecājos arī par rezolūciju, kurai tik tiešām es ceru, mēs uh, gūsim pēc iespējas plašāku atbalstu šajā parlamentā. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Mums ir nepieciešams spēcīgs sākums šai konferencei. Tas ir nepieciešams ne tikai šeit parlamentā, bet arī ārpus tā. Tik tiešām konferencē ir jārada rezultāti, lai uzlabotu mūsu institūcijas un lēmumu pieņemšanas procedūru. Bet kas vēl svarīgāk, es ceru, ka šī konference dos ko vairāk. Emocijas, emocijas, kuras piedzīvojām iepriekšējās Eiropas parlamenta vēlēšanās, kad vēlētāju līdzdalība ievērojami pieaug visās dalībvalstīs. Mums ir jāturpina šis emocionālais vilnis, mums ir jāuzticas nākotnē, un tas jādara iesaistot pilsoņu šajā konferencē. Es vēlos pavisam īsi atbildēt uh, ekstrēm labējo spēku teiktajām. Tā būs konference par Eiropas nākotni. 11. pāns ir pavisam skaidrs. Esmu pārliecināts, ka mums ir jāiesaista visi tie kandidāti valstīs, kur ir gatavi mums pievienoties. Tā ir iespēja to darīt. Uh, Konference par Eiropas nākotni var kļūt par konferenci par spēcīgāku Eiropu pasaulē. Lielas paldies! Madam Bonafē for... Vārds Bonafē kundzei uz vienu minūti. Grazie, prezidente. Ma, con le ultime le... Jā, paldies, priekšsēdētāji. Iepriekšējās vēlēšanās pilsoņi norādīja, nu ka viņi vēlas ticēt Eiropai, lai Eiropa mainās. Ja būsim noslēgti savās valstīs, mēs nekur nevarēsim izkustēties. Mēs redzam, ka ir starptautiskās krīzes Eiropā ir jārunā vienā balsī. Šī pēdējā iespēja mainīt Eiropu. Ar šo konferenci mums ir jāizveido jauna fāze, jaunas iespējas, lai restartētu Eiropu, lai būtu Eiropa demokrātiskāka, Eiropas parlaments spēlē centrālāku lomu, kā arī, lai mēs varētu aizraut pilsoņus, dzirdēt viņus, runāt par viņu vajadzībām, gaidām. Ir nepieciešama dinamiska, pragmatiska konference lai tik tiešām institūcijas nozīmīgi mainītos un būtu uzticāmākas. Būsim piesardzīgi kolēģi, e, nenoslēgsimies diskusijā, diskusijas pēc, lai tiešām konferences kļūtu par degvielu motoram, lai nekļūtu šī konference par degvielu antieiropeiskam motoram. Mēs to nevaram atļauties. Pavisam īsi. Tad, kad runātāji runā pārāk ātri, tulki brīdina un nevar attiecīgi un korekti jūs iztulkot, tad lūdzu ņemiet to vērā. Tagad Gamons Kunstriņu vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Šī konference par Eiropas nākotni nozīmē solījumu, proti solījumu, ka Eiropa funkcionēs arī turpmākajos gados. Uh, Mums ir jājautā Eiropas pilsoņiem un pilsonēm, kā viņi iedomājas stipru Eiropu nākotnē, un centrālais jautājums būs, kā mēs redzam kāda ir mūsu vīzija vai mūsu fantāzija par to, kādai Eiropai nākotnē būtu jābūt. Un ir jāuzklaus arī cilvēki, Un mēs tad redzam, ka cilvēks spēj domāt daudz drosmīgāk, skatīties nākotnē daudz tālāk, un šo drosmi, šo uzdrīkstēšanos domāt plaši mums ir jāpārņem no Eiropas pilsoņiem. Mums ir daudz dažādu izaicinājumu, piemēram, klimata katastrofas, kā mēs spēsim vērsties pret eh, tām, ja ne Eiropas līmenī vienoti. Un, manuprāt, mums ir jāveicina Eiropas Savienoto valstu izveide. Nīnas kungs, paldies priekšēdētāji, godātie kolēģi. Mēs esam šajās debatēs, nu, mēs esam vienojušies vai esam vienisprāts par to, ka Eiropā ir krīze un vai mēs gribam vairāk vai mazāk Eiropas. Galēji labējie jau pastāstīja par savu viedokli, bet mums ir tomēr vairākums, kas arī uzvarēja vēlēšanās, kas vēlas vairāk Eiropas Un at, uz šo jautājumu ir jāatbild Eiropas iedzīvotājiem, Eiropas pilsoņiem. Atbilde var būt ka varbūt cilvēki vēlas mazāk Eiropas, bet manuprāt, mums ir jāspēj uzņemties risks, jo mums ir labāki argumenti. Pateicoties Eiropai, Eiropā austrum un rietumi ir apvienojušies, ir uzlabojies dzīves līmenis, uzlabojusies labklājība. Uh, Un šīs debates bija ļoti labas. Kāpēc mums tā nevarētu būt? Šīs debates arī nevarētu kalpot kā solis demokratizācijas virzienā. Paldies! Vizotā kundze, ideja vēl vārdā lūdzu. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, Eiropa ir jāmaina no augšas līdz lejai. Mums nav nepieciešams vairāk Eiropas, mums ir jābūt pil nepieciešama pilnīgi jauna un pilnīgi cita Eiropa. Ir jāpieliek punkts multinacionālajām bankām, mums ir jāizbeidz birokrātijas, lobby un finanšu Eiropas fonda, ir Lions Eiropa, būs tikai uzsildīta zupa. Eiropa, ko vada Vācija, Francija, Merkel un Makrons. Mēs gribam tautu Eiropu, brīvību Eiropu, patiesu demokrātijas Eiropu. Tādu Eiropu vēlamies izveidot. Viņi ir jā, tā ir jāaptur nelegāla imigrācija, jāapkaro islāma terorisms, jāaizsargā Made in Italy, jāaizsargā mūsu strādājušie un uzņēmumi. Tā ir demokrātiskā revolūcija, ko mēs atbalstām ar taisnu muguru, ar spēku. Uh, mm, pārstāvot tik tiešām to, ko vēlas Itālija, Itāļu tauta. Un tagad Mamerijas kundze, vienu minūti. That, yes. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, brīti pazīstam ar savu uh, pie, uh, pieticību un arī Pol, un, un esam ļoti pieklājīgi, bet uh, tagad, kad gribam paņemt uh, likteni savā uh, ziņā, tad mūs sauc par uh, uh, buldogiem un tad cīnās pret mums. Tas notika arī pēdējās vēlēšanās, kuru pārliecinoši uzvarēja Boris Džonsons un uh, Brīt pati piedzīvoju trīs gadus bolingu un vajāšanu par savu viedokli, un tas tiešām bija ļoti nodevīgi pret brītu demokrātiju. Nu, lūk, Brexitā esam mācījušies. Un tagad arī es hierarhiju saprotu, ka uh, brītu tautu. Jūs nevarat vienkārši izmantot savās interesēs, un es tiešām ceru, ka mums izdosies rast veidu, kā sadarboties un draudzēties. Pār visam uzskatu, ka visbeidzot es varēšu pieņemt arī brītu lēmumu atstāties. Diemžēl tiek pārtraukt runātāji. Atpriekšā tā saka, jūs runājat ar sevi, jums vajadzētu apstāties. Next... Un tagad nākamie runātāji. Pusotru minūtu Vozemberga Brionidī kundze ETP vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Pirms nedaudzām dienām desmit cilvēki, 20 cilvēki gāja bojā 20 cilvēki knapi sasniedza Grieķu eh, salas krastus. Turcija eh, ļauj cilvēkiem joprojām ieceļot, un vienošanās ar Turciju nefunkcionē. Kāda Eiropai var būt nākotni, Eiropas valstis nesadarbosies? Uh, Uh, risinot Eiropas problēmas. Ārējo robežu aizsardzība tā ir laba lieta, bet ar to nepietiek. Mums ir jāizveido sistēma, lai ieceļojošos varētu nosūtīt uz citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, nevis tikai tām, kur viņi ieceļo. Uh, Dažas valstis dara, ko grib, noslēdz savas robežas, neuzņem bēgļus, un tā tas nedrīkst turpināties. Solidaritātei jābūt praktiskai, bez, migrāci, bez tā migrācijas krīze neizdosies atrisināt, un mums ir pienākums darboties piedāvāt konkrētus praktiskus pasākumus, kas liecina par atbildību. Paldies, Bārlīs, Bārlīs kundze. Eiropas Savienība joprojām garantē brīvību, drošību un labklājību Eiropā. Cilvēki izbauda Eiropas labumus, bet Eiropa nav ideāla. Tā at, turpina attīstās, tai jākļūst ekoloģiskākai, sociālā, sociālākai, o, demokrātiskākai. Šī konference, kas ir iecerēta divu gadu garumā, ir laba iespēja lai Eiropas e, iedzīvotājiem ir iespēja pieņemt lēmumus um, un mandāts ir izstrādāts, iespēja paredz arī iespēju mainīt, grozīt Eiropas Savienības pamata līgumus, un komunikācijai gan konferences laikā, gan pēc tam ir jābūt ideālai, caurskatāmībai jābūt nodrošinātai, un par to jāgādā arī Eiropas parlamentam. Vodenas kundze, paldies, godātie kolēģi. Manā valstī ļoti daudz cilvēku nesaprot, kā īsti Eiropas Savienība darbojas. Um, medijos parādās kļūdēna informācija par to, cik izliektam jābūt banānam vai par to, ka ir jāaizliedz dūdu spēlēšana, bet īstenībā Šī konference, kas ir ambiciozs projekts, tai tādai arī jābūt. Tai ir lieli mērķi un uzdevumi. Manuprāt, cilvēki vēlas iesaistīties. Viņi grib, lai viņus pārstāv, viņi grib, lai viņiem lūdz padomu. Un Eiropas parlamentam ir jābūt tiesībām uh, Uh, iesniegt likumdošanas iniciatīvas, padomē ir jākļūst caurspīdīgākai, jo Nacionālo valstu valdības bloķē padomes darbību. Cilvēki, dažādas kultūras, uh, tā ir mūsu nākotne, un pilsoņu balsī jātiek sadzirdētai. Paldies! Grunenberg, Departnieks Grunenberg, viena minūte. Arī mums zaļajiem šī, mēs gaidām no šīs konferences atbildes par to, kā dzīvot tālāk. Mums ir kopā jāīsteno šī konference, jāiesaista pilsoņi, jāveido ilgtspējīga kultūra arī attiecībā uz vides politiku, kā mums, kā izskatīsies mobilitāte, kā tā attīstīsies, kāda būs mūsu pārtika, kā veidot ekonomisko sistēmu, lai no tās gūtu labumu visi sabiedrības locekļi. Uz šiem jautājumiem var atbildēt tikai tad, ja ir plaša demokrātiskā bāze. Un es gribētu, lai parlaments aicinātu Eiropas iedzīvotājus iesaistīties, ja Eiropa grib atrisināt uh, savus uzdevumus, kāda Eiropa būs turpmāk un kāda izskatīsies turpmāk mūsu dzīve kopumā. Paldies! Thank you. It was Madam Garcia Perez. Paldies, tā bija Garcijas Perez kundze, kur atgādināja debašu sākumā, ka Eiropas Savienība sākās ar sešām dalībvalstīm. Un vīzija tolaik bija, ka tā būtu suverēna valstu savienība tirzniecības nolīguma ietvaros ar zināmu veidu politisko sadarbību, bet eh, tolaik nebija idejas, un, un tolaik bija ideja par to, ka tas varētu veicināt mieru. Un ja šī vizija, vīzija būtu palikusi, tad es nedomāju, ka Lielbritānija šobrīd būtu izstājusies, bet diemžēl tas tā nebija. Sadarbība pārvērtās par dominēšanu. Suverenitāte pārvērtās par supervalsti, un tāpēc arī Lielbritānija šobrīd izstājas. Un es domāju, ka citi mūs, piemēram, sekos. Tāpēc, ja jūs vēlaties nākotni nevis Eiropai, bet Eiropas Savienībai, kas ir pavisam cita lieta, iemācīties no pagātnes kļūdām. Sorry, there are no blue cards, apology. Es atvainojos, saka priekšsēdētāji, nav vairs iespējas uzdot zilās kartītes jautājumu. Nīblers kundz, jums vārds uz pusotru minūtu. Priekšsēdētāji, liels paldies! Cienījumā padoms pārstāv, cienījumā komisārs kundz, cienījumie kolēģi! Konference par Eiropas nākotni ir ārkārtīgi svarīga konference, jo mums tik tiešām Eiropas Savienībā ir nepieciešams reformas. Manuprāt, svarīgi ir tas, lai mēs nostiprinātu savu parlamentāro demokrātiju. Un ja mēs runājam par parlamentāro demokrātiju, es domāju arī šo uh, eh, špicen eh, kandidātu procesu. Mēs runājam par to, ka būtu jāiesaista pilsoņi. Kolēģi, es uzskatu, ka kopš. Uh, pagājušajām vēlēšanām mēs esam zaudējuši pilsoņu uzticēšanos vairāk nekā 201 miljonus pilsoņu ir piedalījušies vēlēšanās, un galu galā uh, viņi cerēja, ka attiecīgais špicen kandidāts arī uzņemtos atbildību komisijā. Mēs zinām, ka šis process noritēja citādi, un ja mēs vēlamies, lai pilsoņi tik tiešām mums uzticētos, mums ir jāstrādā pie Eh, tā, lai reformētu šo eh, špicēnu kandidātu procedūru. Es domāju, ka šeit, Eiropas parlamentā, tiek pieņemt lēmumi. Šeit mums ir jādiskutē par to. Es priecājos par to, ka mēs iesaistam arī pilsoņus un uzklausamies viņu viedoklī, bet gal galā mums, Eiropas parlamentam, ir jāizlem. Tas ir mūsu uzdevums, un tādēļ mēs esam tikuši ievēlēti. Un šajās debatēs ir jāstiprina arī parlamentārā demokrātija. Paldies! Thank you! Paldies! Lūdzu, tālāk Dabrev kundze. Būsim drosmīgi, runāsim drosmīgi, veidosim Eiropas Savienības uh, apvienotās valstis. Eiropas Savienība ir ļoti daudz sasniegusi pēdējā desmitgades laikā, bet ar to nepietiek, pasauli mainās. Tāpēc arī jāmainās Eiropā. Ir izaicinājumi, draudi, tie ir globāli. Eiropas Savienība ir jākļūst, jākļūst par globālu spēlētāju. Ja es saprotu, ka uh, maiņas, it sevišķi mainīt sevi, tas ir ļoti grūti. Taču bailes nav labākais padomdevējs. Tāpēc izveidosim spēcīgāku, federālāku un demokrātiskāku Eiropu. Un es saucu šo par drosmīgo aliansi, izveidosim apvienotās Eiropas Savienības valstis. Un es apsolu, ka tad nākamā paudze būs ļoti lepna par mums. Tā kā mēs esam, esam lepni par ēs dibinātāju tēviem. Paldies! Ginēja kungs, lūdzu, minūti. Paldies, priekšsēdētāja komisārs Kundze. Mēs vēlamies iesaistīt pilsoņu šai konferencē, taču tam nevajadzētu būt formālam pasākumam. Ir veids, kā iesaistīt uh, pilsoņus saskanīgi un konsekventi, un tā ir tā saucamā pilsoņu žūrija. Uh, Un tāpēc arī es uh, gribētu atbildēt uz kolēģi sacīto. Nikolas kungi, es gribētu, lai Ferhofstad kungs vadītu šo konferenci, lai tur būtu spēcīga līderība, tad strādāsim kopā. Šais debatēs jūs dzirdējāt, ka Gija runa bija visgaidītākais brīdis šajās debatēs. Pat kolēģi no Brexita partijas uh, ļoti uzmanīgi viņā klausījās, visi viņā klausījās. Tad, lai viņš vada šo konferenci, lai būtu debatas. Thank you. One and a half minutes, Mr. Tobey. Un tagad lūdzu Tobey kungs. Sorry, microphone. Lūdzu ar mikrofonu. Lūdzu ar mikrofonu. Uh, fru talman, eh, kommissionären. Uh, Paldies, priekšsētāji komisārs kundze. Problēma, ar kurām Eiropa saskars, tās nav iespējams uh, atrisināt, atsakoties no Eiropas Savienības sadarbības, bet tas arī nenozīmē, ka mums vajadzētu izveidot Eiropas Savienotās valstis. Drīzāk ir runa par to, ka mums ir jādomā par problēmām, ar kurām mums ir jātiek galā. Mums ir jācīnās pret organizēto noziedzību, mums ir uh, jāatrisina citas problēmas. Mums ir jāraugās uz to, lai tiktu uh, radīta moderna politiskā gaisotne. Mums ir uh, jārunā vienā balsī par Eiropas aizsardzības politiku. Arī par to mēs runāsim šajā konferencē. Mēs runāsim par vēlēšanu sistēmu, par kompetenču pārdali Un politiskā līderība ļaus mums atrisināt problēmas, ar kurām saskaramies. Eiropas politikā ir jābūt kā ietvaram, bet šis ietvars tam ir jāgost arī pilsoņu atbalsts. Paldies! Liels paldies, un tagad vārds uz vienu minūtu Marino Sančes kungam. Paldies, priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi, Eiropas izveide ir bijis un joprojām ir uh, atvērts, caurskatāms process. Mums Eiropiešiem visiem ir kopīgs liktenis. Kopš Līsabonas līguma stāšanās spēkā konference mums sniedz milzīgu iespēju, lai varētu tieši kopā ar pilsoņiem veidot Eiropas nākotni. Uh, Eh, caur pārstāvniecisku un iekļaujošu dialogu eh, arī reģionālā, lokālā līmenī. Un te būs daudz apskatāmie jautājumi, pilnībā respektējot arī padomu, arī špicenu kandidātu sistēmu. Tad būs jārunā arī par Eiropas parlamenta iniciatīvas tiesībām. Arī valstu veto tiesības atcelšanai, arī kvalificētā vairākuma iekļaušana. Uh, ieviešana. Tam ir jābūt diskusija centrā, un es ceru, ka institūcijas te strādās roku rokā, un arī pilsoņi varēs tur paust savu politisko drosmi. Liels paldies! Pagasārt un Durskundziņu vārdā paldies priekšsēdētāji godētie kolēģi. Vai mēs esam vairāk kā dalība valstis, esam vairāk kā izolētas personas? Un skaidrs, ka dzīvojam satraucošos laikos ir nepieciešami jauni noteikumi, galvenie izaicinājumi apdraudējumi nav nacionāli, bet starptautiski, un tad arī te Eiropas Savienībā mums ir jāatbild uz to, un vislabāk to varam izdarīt kopā. Taču mums neizdosies tās, ja mēs ļausim sevi saindēt ar populismu, un jā, tas ir tas, ko mācāmies no Brexita, pops, populismu kaitējums. Ja mēs vēlamies pašnoteikšanās mehānismu, ja mēs vienkārši balkanizēsimies, mēs kļūsim akli un iznīcināsim Eiropu. Nē, mums jābūt ļoti spēcīgiem, efektīviem un arī pilsoņiem jāspēlē centrāla loma sistēmā. Nepieciešams, lai arī mākslīgais intelekts, intelekts būtu humāns, cilvēcīgs, un mums ir jābūt tik spēcīgiem, lai mēs varētu izveidot jaunu uh, konferenci un eh, mums nepieciešam vairāk pilsoņu, mazāk robežu mūri. Paldies! Thank you! Paldies! Paldies! Sanokum. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Priekšsēdskundze, dāmas un kungi, šī skaistā debata apliecināja, ka desmit gadu pēc Lisabonas līguma mums ir nepieciešama līgumu reforma. Šīs konferences par Eiropas nākotni galvenajam mērķim jābūt stiprināt Eiropiešu rīcības spēju. Un debatē diezgan labi arī redzējām, ka vēl neesam atraduši pareizo veidu šajā pārnacionālajā veidojumā, kā organizēt demokrātisko procesu. Man patika šī debate. Bija runa par tiešās demokrātijas elementiem, par pārstāvniecisko parlamentāro demokrātiju, bet viena lieta gan mums nebūtu jādara, proti Mēs nedrīkstam pieļaut šķelšanos starp pilsoņiem un parlamentu. Uh, parlaments var mācīties no pilsoņiem, un viņiem jāpiedalās šajā konferencē, taču pēc 30 gadiem uh, esam sapratuši, ka parlamentārā demokrātija ir labākais veids, kā organizēt demokrātiju. Neatkarīgi no konferences iznākuma, man šķiet svarīgi uh, ka mēs veidojam Eiropeisku publisko telpu, un šim parlamentam ir jābūt šīs publiskās telpas platformai. Tādēļ vairāku politisko grupu pārstāvju šodien uzrakstījuši vēstuli jums, priekšsēdus kundze, ka šī plenāra debata ir jāreformē. Mums būtu jāstāv pie runātāja pults, jāraugas viens otram acīs. Mums jau vajadzīga dzīva debate, kas ir arī mēdījos eh, interesanti atveidojama. Paldies! Paldies! Viena minūte Benifei kungs. Grācie, la konferenca sul futuro. Paldies konferenci par Eiropas nākotni. E, uzsāk ambicios dialogu procesu starp institūcijām un pilsoņiem. Tam ir jābūt labi strukturētam. Mērķis ir nāk klajā ar Eiropas reformu. Pro mām e, saistībā ar konkrētām vajadzībām ir jāpiešķir Eiropai E, iespējas tās risināt. Domājot par konkrētu ietekmes cilvēkiem tādās jomās kā fiskalitāte, cīņa pret klimatu pārmaiņām, fiskalitāte, tā arī ārpolitika. Un par šo jautājumu mēs pēdējo dienu laikā esam daudz dzirdējuši runājam. Uh, Rezolūcijā ir skaidri norādīti parlamenta mērķi, un konferencei tie ir jārespektē. To vidū mēs redzam leģislatīvus pasākumus, to starp mērķi grozīt eh, līgumus. Šeit ir nepieciešama vienotība. Parlamentam ir jābūt ar vad, eh, vadoņu loma, lai eh, neatkarīgi lai varētu šos eh, notikumus izmantot liederīgi. Paldies, eh, eh, Boļiekungs, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētājs. Tā kā mēs vairāk esam nesen ievēlēti deputāti, nereti mēs saskaramies ar zināmām grūtībām, un šeit mēs saprotam, cik attālums ir liels, lai pilsoņi izprastu to, kā darbojas. Uh, institūcijas, un līdz ar to pirmajam mērķim konferencei vajadzētu būt viest skaidrību par to, kā viss darbojas, un tas varētu sākt ar visbūtiskāko brīdi, kas ir Eiropas vēlēšanas periods, kad pilsoņi visjūtīgākie izturas pret mū, uh, mūsu darbību. Uh, tad, kad tika prezentēti špicen kandidāti, tad uh, viss process parādīja, uh, sevi pilnībā. Tāpat e, vajadzētu piedāvāt transnacionālās listes, lai varētu e, pilsoņi sniegt savu atbalstu kādai konkrētai e, personībai. Restlēr kungs, pusotru minūti. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēd. Komisijas viceprezidents kundze. Eiropas Savienība šodien ir pavisam savādāka nekā tā bija tikai pirms desmit gadiem, kad Lisabons līgums stājās spēkā. Mēs piedzīvojam bezprecedentu tehnoloģiskos, e, e ekoloģiskās, bet arī demogrāfiskās izmaiņas. Tas neapšaubām ietekmē mūsu dzīvesveidu, mūsu komunikāciju, bet tas arī prasa pēc mūsu pilsoņu aktīvākas līdzlības eh, mūsu demokrātijā. Tieši tādēļ mūsu pienākums ir piedāvāt jaunus, novatoriskus veidus, kā Eiropiešiem ļaut ņemt dalību lēmumos, kas viņus ietekmēs. Jaunie Eiropieši bieži ir tie, kas ir līderi e, pārmaiņām mūsu sabiedrībā, un tādēļ viņu viedoklis šeit ir īpaši vērā ņemams. Ļoti priecājos, ka viceprezidente Šuica vadīs komisijas darbu ar konferenci. Lai konference izdotos, mums ir jāsaprot šo daudzveidību, kas pastāv Eiropā, lai tiktu ņemta eh, vērā arī visu Eiropas eh, nostūru pilsoņu eh, skatu punktus. Tas ir ļoti svarīgi. Un šai konferencei noteikti nebūtu jābūt uh, tādam ķeksīšu pasākumam. Mums ir jābūt integrējošiem, iekļaujošiem, un Eiropa ir jā, uh, uh, Eiropai jābūt gatavai jaunai pasaulē, jaunām paudzēm. Paldies, Fritsons kundze, viena minūte. Paldies, priekšēd komisāri demokrātiskās vērtības, pamattiesības, klimata izmaiņas, sociālais taisnīgums, vienlīdzība. Tas visas ir lietas, kas ir ļoti svarīgas, ja runājam par Eiropas nākotni. Konferenci, konferenci kurā Eiropas uh, eh, sejā jāpavēršas pret jaunāko paudzi, un es ļoti priecājos, ka šodien uh, Eh, dzirdēju dzīvu debati, kurā daudzi jaunievēlēti deputāti, gados jauni deputāti arī ir ņēmuši aktīvu dalību, un tas ir apsveicami. Jo debatei par nākotni ir jāvērš uzmanību uz to, kā mēs varam kopīgi stiprināt Eiropu. Mums ir vajadzīga apņēmība, izlemība, drosme, un Eiropas vienotība ir jāsaglabā. Tās cerība, jaunās paudzes cerība par Eiropas nākotni. Paldies! Paldies, vienu minūtu tročāņi kungs! Dargā priekšsēdus kundze, komisāras kundze, Eiropas Savienības nākotnes e, konference dos iespēju, lai Eiropa atgūtu uh, uh, mazinātu uzticēšanos eh, un eh, tai un spērtu soļus eh, Eiropas celsmēji. Ļoti svarīgi ir līdzdalīgā demokrātija, taču nebūsim ideoloģi, nebūsim ar tādu misionāru attieksmi. Mums ir arī jāceras par tradīcijām, un arī atjaunotni ir vajadzīgi. Neaizmirsīsim, ka Eiropas uh, uh, dibinātāji uh, vādījās no kristīgi demokrātiskā gara, kas arī mums ir jāsargā. Uh, mums ir jāglabā Eiropiešu identitāte. Konferences tikai tad izdosies, ja, arī, ja Eiropa arī turpmāk būs vērtību savienība, uh, kuras pamatpilārs ir vienotība daudzveidībā. Tādēļ mums ir jāgādā par to, lai konferencija atspoguļot šīs vērtības un tās saglabātu. Paldies, Čimunčevičs kungs, vienu minūti. Paldies, priekšsēd, Eiropas nākotnes konference ir vislabākā iespējamajā laikā. Pēdējā uh, gadsimta ceturksnī e, pasauli ļoti izmainījusies, tehnoloģijas, e, komunikācija, tas viss ir mūs dziļi ietekmējis, demogrāfiskās un klimata izmaiņas. Um, neļauj mums nerīkoties. Eiropai ir jā pielāgojas jaunajai realitātei, un Eiropiešiem ir jāsaprot šī situācija. Konferencē var un tai būtu jādiagnozē, diagnosticē problēmas un jāuzrāda risinājumi. Taču tas izdosies tikai tad, ja Eiropas pilsoņi plaši tajā varēs piedalīties. Konsultācijas, tas viss ir nepieciešams, konferences, bet ar to nepietiek. Mums ir arī jāizmanto tiešsaites komunikācijas iespējas. Vislabāk būtu tad, ja būtu uh, paneiropas konsultatīvais uh, referendums, uh, kurā piedalītos miljoniem cilvēki, uh, tas uh, ļautu pilsoņiem uh, gūt uh, šo gandarījumu, ka viņiem tiešām ir bijusi iespēja piedalīties šajos procesos. Medēlas kundze, vienu minūti, paldies, priekšsēd, uh, vicepriekšsēdas kundze. Ideja, ka mums. Uh, ar pilsoņiem šī saikne jāstiprina, e, tā ir ļoti laba, e, tā ir atbalstāma, un mums būtu jājautā pilsoņiem, ko viņi vēlas, kāda Eiropa viņi vēlas redzēt. Tas ir jāuzdod godīgi šis jautājums, e, lai tas dod labs rezultāts. Mums jābūt gataviem ieklausīties pilsoņos un arī īstenot viņu priekšlikums. Pēdējo desmit gadu laikā nav bijusi lielāka tiešās demokrātijas uh, uh, pasākumu, kā šīs konferences gatavošana. E, un mēs nevaram iepriekš jau noteikt tās rezultātu. Mēs zinām, ka dažās e, galvaspilsētās e, līguma grozījumi tiek gatavoti, Ziemeļmaķedonija tiek, iestāja tiek bloķēta. Varbūt, ka mūsu pilsoņiem ir pavisam citas vēlmes. Viņi negrib vienkārši apstiprināt to, ko līderi jau iepriekš ir izlēmuši. Tādēļ konferencei nebūtu jākoncentrējas uz amatu pārdali. Um, bet uz to, eh, ka mēs ieklausamies savos pilsoņos un īstenojam viņu vēlmes. Eh, varbūt mums tiešām ir eh, jāatbrīvojas no dažiem veciem paradumiem un jārod atkal saikni no saviem pilsoņiem. Glūksman, kungs, vienu minūti. Priekšsādātāji, Jau ilgu laiku institūcijās ir valdījusi doma, ka Eiropa var veidot bez tautām. Eh, priekštautām, bet bez viņiem. Un šī loģika ir sasniegusi savus robežus, mēs esam bezdiņa, eh, bezdibeņu malā. Simtreiz jā, jāsaka šai konferencē, tā ir vairāk nekā nepieciešama, bet pilsoņi ir tiešā veidā jāpiesaista šim darbam. Diskusijām ir jāizkļūt no institūcijām, lai tās noritētu sabiedrībās, kā stiprināt Eiropas demokrātiju, kā veidot kopējumī, kā veidot kopēju eh, fiskalitāti. Šie un citi jautājumi ir izrunājumi konferencē piesaistot pilsoņu maksimumu. Šeit nav runa tikai par konsultācijām, bet par uh, kopīgu veidošanu. Un tas skar ne tikai secinājumus, galavārdus, bet arī metodas. Tam ir jābūt ceļam priekš aktīviem pilsoņiem, lai veidotu publiskas transnacionālas debatas. Vai nu demokratizēsim, vai iesim bojā. Līdz ar to demokratizēsim. Nākošais runātais deputāts Buda. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Eiropas nākotnē. Neapšaubāmi ir eh, rūpju objekts mums visiem. Un es apsveicu šodienas lēmumu eh, veidot pamatus Eiropas nākotnes konferencei. Pilsoņiem ir jādod iespēja diskutēt un paust savu redzējumu par Eiropas nākotni pilsoniskā sabiedrība un citas interesētās puses reģionālā, nacionālā, vietējā līmenī. Viņiem ir jādod iespēja nākt ar savu devumu Eiropas nākotnes veidošanā, vienlaicīgi respektējot mūsu neatņemamās vērtības. Vai tas skartu vidi, klimatu, ekonomiku, sociālo jomu, brīvības, uh, Tam visam ir nepieciešams garantijas. E, e, jauniešus visvairāk skars pieņemtie lēmumi, tāpēc viņiem ir jāpiešķir tribīne, kurā tie var, no kuras tie var paust savu viedokli par Eiropas un par viņu nākotni. Paldies, nākošais runātājs deputāte Kampula Natrija. Priekšsēdētājs. Uh, parlaments, es ceru vairākums, ir apņēmies gatavot šo konferenci atvērtā veidā, nevis aizslēgtām durvīm. Mēs aicināsim pilsoņus piedalīties dažādos fórumos, pilsoņu fórumos, jauniešu fórumos, kurus visvairāk skars Eiropas nākotnes jautājumi. Pagājušās vasaras vēlēšanās dalība Eh, procesā. Jauniešu vidū bija pieaugusi par 12%. Mēs Ziemeļu valstī vērtējam drošību ar politiku un tās labās iespējas, ko sniedz Eiropas Savienības. Mēs esam, mums ir savas apņemšanās klimatdarbībām, mēs uzteicam sociālo taisnīgumu un mēs vēršamies pret nodokļu krāpšanos. Tāpat pilsoņiem ir jādod iespēja runāt par praktiskiem jautājumiem, bet daudzi kopējie re e, regulējumi to apgrūtina. Un šī konference, tai ir jāņem vērā demokrātiskais uh, aspekts, un arī ir jāizlem par spicen kandidātu sistēmu. Paldies, nākošais runātais deputāts Diģī. Priekšsēdētāji, konference par Eiropas Eh, Nākotne ir vēl viens pasākums, ko slepeni atbalsta un gatavo Emanuēls Makrons, vai arī tas būs pakalpojums eh, tautām. Eh, to mēs redzēsim nākotnē. Mēs tikām ievēlēti 26. maijā uz pieciem gadiem, un tomēr struktūrējošais darbs sākas tikai šonedēļ, astoņus mēnešus pēc ievēlēšanas. Cik daudz laika mēs esam pazaudējuši pakāpeniski. E, apstiprinot institūcijas. Es aicinu, ka sākot ar jauno sasaukumu eh, komisija eh, tiktu izveidota četru nedēļu laikā pēc ievēlēšanas, un lai ar, sākot ar 1. jūliju un nevis ar nākošā gada 1. janvāru visas institūcijas varētu pilnībā darboties un strādāt tautas labā. Dāmas un kungi! Mēs esam tikuši ievēlēti, lai uzlabotu tēlu tam, ko cilvēki dēvē par skaisto Eiropas projektu. Paldies! Paldies! Un tagad mēs pāriem pie brīvā mikrofona. Informēju jūs, kā pieturēšos ļoti strikti pie atvēlētā laika. Pūksteni 12. ir svinīgā sēde, un mums ir jābeidz darbs bez 5.12. Pirmais runātājs ir deputāts Kaņģevs. Viena minūte. Priekšsēdētājs, es izlēmu šodien uzrunāt jūs franču valodā, jo vēlējos paust savu sašutumu pret domu e, e, par vairāku ātrumu Eiropu, ko virza eh, Francijas prezidents. Eiropā protams, var virzīties ar vairākiem ātrumiem, un tas apmierina iespējams ja birokrātus un administrāciju. Tomēr mūsu eh, diskusijas neskāra valdību uh, labklājību, bet tām ir jākoncentrējas uz pilsoņu labklājību. Tas skar Eiropas tautas un asociēto valstu tautas tādas kā Ziemeļmaķedonija un Albānija. Eh, tautas nepārvietojas dažādos ātrumos savos pūliņos, lai sasniegtu brīvību, labklājību un tiesisku valstī. Eh, veicināt daudz, eh, daudzu slāņu Eiropu ir nopietna kļūda, kas būs ar nejauku izpausmi vēlāk. Paldies! Nākošais runātājs Lopēs Sagirars. Priekšsēdētājs, kad 2009. gadā beidzot stājās spēkā Lisabonas līgums, tā laika padomas priekšsēdētājs parlamentā ziņoja, ka tas būs līgums, ar kur mēs dzīvosim visu atlikušo dzīvi, un eh, dažus gadus vēlāk Fonderlajenas eh, komisija nāk klajā ar eh, konferenci par Eiropu, lai pārskatītu līgumus ka eh, mēs esam saskārušies ar recesijām, ar dažādu nevienlīdzību, izpausmi 7. panta piemērošanu divām dalībvalstīm, vienu valstu, kur izstājas no Eiropas Savienības, un eh, šajā parlamentā eh, tik daudz vietu pieaugums deputātiem, kuri pārstāv reakcionārus, populistus, nacionālistus. Šī ir vienīgā eh, tieši ievēlētā eh, institūcija. Šis ir leģislatīvs parlaments un jāizmanto konferences iespēja, lai runātājs tiek pārtraukts. Nākošais runātājs turpina priekšsēdētāja deputāts Flego uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Eh, Konference par Eiropas nākotni ir lieliski iespēja sadzirdēt Eiropas pilsoņus. Ir būtiski sadzirdēt viņu vēlmes, viņu vajadzības un arī piedāvāt idejas, lai reformētu un uzlabotu Eiropu. Eh, ir jautājums par to, kā mēs varēsim izvērtēt un izmērīt šīs konferences rezultātus. Ir divas iespējas. Pirmkārt, galavārds, ko vajadzēs sagatavot, un otrkārt pilsoņi, kuri tiks iekļaut šajā konferencē. Līdz ar to ir maksimāli jāmotivē pilsoņi, piemēram, jāatmaksā viņu ceļu izdevumi, jāiekļauj NVO, ir jāiekļauj visas interesētās puses, un Nedrīkst tikai reizi piecos gados jautāt pilsoņiem, ko viņi vēlas, bet mums ir jādod viņiem balss šajā uh, sapulcē. Paldies! Nākošais runātājs deputāts Budžinskis. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi! Iesākumā vēlos norādīt, ka jau no pulksten deviņiem esmu šajā zālē klausoties uh, debates, e, respektēju visu sacīto, e, reizēm pat e, dīvainus izteikumus, bet šeit es uzklausīju kreiso zāles pusi. Jūs runājāt par to, cik svarīgas ir pilsoņu balsis, bet kādi ir fakti? Tie, kuriem ir visvairāk balsu, mūsu bijušais premjers, bijusī premjere, netika ievēlēta komisijas eh, komitejas priekšsēdētāja postenī. Tāpat eh, Krasnodemskis, viceparlamenta eh, priekšsēdētājs, netika ievēlēts postenī. Jūs sakāt, ka Eiropas nākotne būs atkarīga no mūsu lēmumiem par špicenu kandidātu un no tā, kāds postenis būtu Gijam Verhofstātam. The... Paldies! Jūsu rīcība ir viena minūte. Pēdējais runātājs deputāts Botengā. Jūsu rīcībā viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Domāju, ka šeit vēl ir cilvēki, kuri e, tic Eiropas Savienībai, atsevišķi sociālisti, zaļie un vēl kreisie, bet ir daudzi cilvēki, kuri negāja balsot. Tur Eiropā pastāv demokrātijas krīze, ko jūs pārāk zem novērtējat. No kurienes šī nāk? Tā nāk no tā fakta, ka Francija nobalsoja pret Eiropas konstitūciju Nīderlandā pat. E, īrija eh, balsoja pret Lisabonas līgumu, viņiem vajadzēja pārbalsot, pēc tam Grieķija balsoja pret stingrās taupības politiku, arī tas netika ņemts vērā, un cilvēki neredz alternatīvu šai Eiropas Savienībai. Un šo krīzi jūs neatrisināt ar eh, labi situētu politiķu sanāksmi Gīverhofstāta vadībā. Paldies! Dodu tagad vārdu mūsu bijušai kolēģei, tagadēji komisārai Dubravkai Švicai. E, priekšsēdētāji, godājumie kolēģi, vēlos pateikties jums par šīm auglīgajām, dzīvajām debatēm. Es šodien uzklausīju visus viedokļus, un mans pienākums ir sadzirdēt jūsu sacīto. Konferences sākuma datums vēl ir jāapstiprina, bet uzklausīšanas process jau ir sācies. Mēs pārdomājam un e, saistāmies ar maksimāli daudziem spēlētājiem. E, e, Mums ir biroja dalībvalstīs, un ik viena dalībvalsts ir arī iespējama tuvināt Eiropu pilsoņiem. Mums vairāk nekā jebkad ir jāpieno mūsu pūliņi pārdomāsim, kā tas atbilst eh, citām manam darbām jomām, esot eh, komisijas viceprezidentē. Tas skars visus iedzīvotājs. Vēlos pateikties parlamentu jaunākajiem deputātiem par šodienas debatēm. Tāpat vēlos pateikties Paskālam Dirānam, Luisam Devēram un citiem, kur pieminēja NVO. Protams, ka. Mēs neesam piemirsuši NVO, tie tiks iekļauti, un tā jau bija mūsu sākotnējā ideja. Tāpat ir jāpadomā par vecāko paudzi, kurus mēs aicinām stiprināt viņu aktīvo devumu sabiedrībā. Protams, ne tikai NVO, ne tikai vecāki gadagājumi cilvēki, bet visi pārējie studenti uh, un ik viens, kuram būtu kas sakāms par konferences struktūru, saturu un apjomu. Šie viedokļi tiks iestrādāti manā darbā atbildot par demogrāfiju. Mēs meklēsim risinājumus pilsoņu interesēs, un demokrātija nozīmē meklēt inovatīvus risinājumus. Un šie procesa rezultātiem ir jābūt taustāmiem, īstenotiem un balstītiem uz tās atgriezeniskās saiknes, ko mēs saņemam no pilsoņiem. Mēs nedrīkstam strādāt kā visu laiku, mums ir jābūt drosmīgiem un inovatīviem. Ne visu var zināt iepriekš, bet mēs veidojam stabilu struktūru, kas ir nepieciešama visu pilsoņu dalībai, vai personiski, vai tieši saistē. Un es darīšu visu, lai ikviena balss tiktu sadzirdēta. Ir būtiski, lai šis process paliktu atvērts, caurskatāms. Es šobrīd nevēlos eh, iz, eh, paust jau iepriekšējas prognozes par to, ko teiks eh, pilsoņi, bet mēs to ņemsim vērā. Mēs, parlaments, komisija un padome, varam uh, šo eh, darbu paveikt tikai cieši sadarbojoties kā patiesi partneri. Paldies vēlreiz par šīm debatēm. Paldies eh, Dubravkai Švicai un tagad eh, padomis vārdā valsts sekretārs Branžaks, sekretāra Branžaka. Godējumie Deputāti, priekšsēdētāji vēlos pateikties par ļoti auglīgajām šodienas debatēm. Es rūpīgi uzklausīju jūsu viedokli par šo tēmatu, uzklausīju parlamenta nostāju attiecībā uz konferenci par Eiropas nākotni. Šis process pieprasa ilgtermiņa redzējumu, iekļaus tematus un politikas, kas ir mūsu pilsoņu uzmanības centrā. paužu pārliecību, ka mūsu prezidentūra turpinās strādāt, lai definētu padomas nostāju par šo konferenci eh, sadarbībā ar parlamentu un komisiju. Kā sacīja parlamenta priekšsēdētājs un komisijas vicepriekšsēdētāja, eh, mūsu ciešā sadarbība būs ļoti nozīmīga, un es rēķinos ar jūsu sadarbību, lai atrastu vislabāko formulu, lai varētu uzšā, uzsākt šo iniciatīvu uz kopīgiem pamatiem, lai nodrošinātu rezultātus mūsu pilsoņiem. Paldies vēlreiz par uzmanību! Paldies jums par jūsu uh, uzstāšanos. Mēs esam saņēmuši trīs rezolūcijas, debats ir pabeigtas, un balsojums par rezolūciju tiks, eh, notiks šodien vēlāk. Tagad būs ļoti īsts pārtraukums, pirms mēs sākam svinīgo sēdi. Il presidente e sa majesté le roi. Prezide, parlamenta priekšsēdētājs un viņa majestāte eh, Jordānijas karalis Abdullah II. Buongiorno. Abbiamo Allora, buongiorno. Eh. Esiet sveicināti, darbie kolēģi. Mums ir tas gods šodien uzņemt viņa maistāti Jordānijas karali Abdulla II. Tas ir liels gods mums. Viņš Eiropas parlamentā pirms vairākiem gadiem jau uzstājās, un tagad es došu vārdu Jordānijas karalim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Mr. President, Eh, Allāha žēlastība lai ir ar jums, priekšsēdētājs, dāmas un kungi. Godējumi klātesošie. Man ir liels gods uzrunāt Eiropas parlamentu. Skatoties šajā vēsturiskajā sēžu zālē, es redzu simtiem cilvēku, bet patiesībā kopā ar mums šodien ir daudzi miljonu vairāk no dažādām valstīm ar dažādām vēsturiem un perspektīvām.